jautājums ir pabeigts, un cienījamie kolēģi, līdz ar to mēs visu esam izskatījuši, un līdz 15.00 sēde tiek pārtraukta. Paldies!